Good evening, call. Labvakar, kolēģi! Sāksim ar priekšsēdētāju paziņojumiem. Valodu režīms. Diemžēl šodien nebūs pieejams tulkojums dāņu, maltiešu, horvātu un gēlu valodās. Otrais. Priekšsēdētāja paziņojums. Par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. 8. novembrī saņēma, Eiropas parlaments saņēma uh, 21 2010 eh, padomas lēmumu pārskatīšanu par eh, vīzu formātu. Un tātad te ir runa par 95. Eh, gada regulu. Šī akta saņemšana ir izziņota visiem komitejas deputātiem. Tas tika darīts 10. novembrī. Un ir noteikts arī iekšējais termiņš iebildumu iesniegšanai. Lūdzu, iesniedziet šos iebildumus līdz 24. novembrim Lībe sekretariātam. Un tāpat arī mēs eh, balsosim par Koracas Biltas ziņojumu pulkstens astoņos vakarā. Kā parasti, izmantosim tikai elektronisko balsojumu, tāpēc lūdzu sagatavojiet savas eh, balsošanas kartes. Redzu, ka Engela kungs ir klāt, tad mēs varam uzreiz pāriet pie trešā darba kārtības punkta. Es vēlētos norādīt, ka mūsu sanāksme ir paredzēta tikai uz vienu stundu no 7.30 līdz 8.30, un pirmais mēs skatīsim gada ziņojumu par pamatiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2016. gadā. Es vēlētos atkārdināt, ka 19. oktobrī Engelkungs, kurš ir referents par šo ziņojumu, prezentēja šo ziņojumu. Ir iesniegti 596 grozījumi, un tagad mēs varam sākt skatīt vismaz daļu no šiem grozījumiem. Frank, lūdzu jums vārds. Thank you, Claude. Paldies, Claude. You rightly said that half, half... Kā jūs pareizi norādījāt, Es esmu tikai uh, priecīgs, ka te ir runa par 596 grozījumiem. Es īstenībā biju gaidījis, ka te būs pat četri par skaitlis, bet, nu, līdz ar to uh, 596 mm, e, grozījumi man nemaz nešķiet tik bīstami, bet, protams, ka darba būs daudz, būs jāstrādā pie kompromisa grozījumiem. Kā jau jūs zināt, es e, sāku norādot uz e, dažādiem tehniskiem šķēršļiem, gatavojot šādu ziņojumu, un tāpēc es gribētu likt uzsvaru galvenokārt uz tiesiskumu un migrāciju un integrāciju kā tādu kompleksu. Uh, Ļoti daudz grozījumu ir iesniegts arī par šīm divām prioritārajām jomām, ko es esmu izvēlējies, un tas nozīmē, ka mēs mēģināsim šeit panākt pēc iespējas vairāk kompromisu. Tāpat jau no paša sākuma bija skaidrs, ka būs vairākas jomas, par kurām um, izteiksies kolēģi, kuru uzskati atšķiras no manējiem, un arī tos vajadzēs kaut kā iekļaut ziņojumā. Uh, Te ir runa par minoritā, minoritāšu grupām, tātad te ir runa gan par seksuālo orientāciju, gan arī par tradicionālām minoritātēm, par kurām parasti runā šādos pamatiesību ziņojumos. Mēs a, esam saņēmuši arī ļoti daudz ieteikumu par šīm jomām, ko varētu iekļaut ziņojumā. E tāpat ir izteikt daudz grozījumu par bērniem. Protams, ka mēs to ņemsim vērā. Protams, arī pastāv risks par to, ka teksts atkal būs ļoti garš. Mēģināšu no tā izvairīties, cik vien iespējams. Mēģināšu iekļaut eh, pēc iespējas vairāk eh, kolēģi iesniegto grozījumu. Un jūs noteikti arī eh, varēsiet to redzēt ēnu referentu sanāksmē, kas notiks trešdien. Cerams, ka lielākā daļa no jums varēs piedalīties. Es mēģināšu atbrīvoties no tām teksta daļām, kas tekstu tikai lieki uh, pagarina un īsnībā nekādā veidā neuzlabo tā saturu. Tātad mēģināšu, kā jau norādīju, padarīt šo tekstu pēc iespējas īsāku. Protams, es eh, mēģināšu ņemt vērā visu, eh, ko vien varu. Te nav runa par ideoloģiju vai par eh, manām iniciatīvām, te ir runa par institucionālu ziņojumu. Visā Eiropas Savienībā pamatiesība situācija vēl ar vienu ir neapmierinoša. Nav nevienas dalībvalsts, kas varētu izvairīties no kritikas, ja mēs veicam striktu kontroli. Un, protams, ka mums ir jāskatās arī, kas notiks pēc tām, kad būsim nobalsojuši par šo ziņojumu. Tas arī viss no manas puses. Uh, Lielas paldies! Ir ieradušies arī daži ānu referenti. Lielas paldies, ka varējāt ierasties uz mūsu pirmdienas Strasbūras sanāksmi. Sociāldemokrātu ānu referente Cecila. Eh, paldies, paldies, Klauda! Es gribētu pateikties arī referentam par eh, darbu un atgādināt eh, ka es, protams, eh, atbalstu eh, gada ziņojuma e, garu. Mums ir nepieciešams e, īsts pārskatāms e, ziņojums. Tas ir mūsu mērķis pirmoreiz tiekoties un vienojoties par šo te tēmu. Tomēr jāteic, ka kop savilkumu nevajadzētu veikt uz satura rēķina. Mums jau ir aptuveni 600 grozījumi, un, protams, ka referentam ir iespējas tādā veidā veidā spēcināt ziņojumu nevajadzīgi neatkārtojoties šajā te ziņojumā, jo, kā jau viņš teica, viņš bija rēķinājies pat ar vairāk grozījumiem, bet tomēr arī 600 nav maz. Un runā ir par daudziem aspektiem, kas ir pamata aspekti. Eh, piemēram, mēs ieteicām mūsu eh, grupas eh, prioritātes tiesiskumu. Piemēram, pirmais projekts, ko referents iesniedza, bija ļoti labs. Grozījumi palīdz eh, veidot domu tālāk par eh, tiesiskuma stiprināšanu Eiropā, runājot par līguma otro pāntu un tajā pieminētajiem instrumentiem, ko mēs varam izmantot eh, tiesiskuma aizsardzībai. To mēs varam saistībā ar septīto pāntu izmantot. Tad migrācija un integrācija. Mūsu grupa uzskata, ka šī sadaļa ir vismazāk izdevusies, jo domāju pietrūkst trūks skaidrības, un parlamenta pozīcija nav pietiekami ņemt vērā, eh, respektīvi atziņas nogrākām rezolūcijas. Eh, šī gadījumā eh, koncentrācija ir pārāk šaura, bet te ir runa par tiesiskumu Eiropas Savienībā grozījumos es esmu migrācijas fenomenu vairāk ņemt vērā. Mēs analizējam cēloņus, mēs sakām to, ka dalībvalstu aktivitāte ir pārāk maza un pārāk maza gatavība rīkoties integrācijas jomā arī no politikas un valdības puses. Tāpat ir jāpievēršas arī cēloņiem, eh, kādēļ cilvēkiem ir jāatstāj šīs te valstis. Un, protams, ka ir jāvēršas pret visa veida diskriminācijām eh, - sievietes, eh, nepiln, mazgadīgie un tam līdzīgi. Mums vajadzētu eh, dibināt cilvēktiesību fondu Eiropas Savienībā, un es ceru, ka mums ir pietiekami plašas iespējas, lai mēs pieņemtu dokumentu, ar kuru visi var atbalstīt. Mēs vēl tiksimies, un mana grupa ir arī gatava noformulēt kompromisu variantus, lai mēs mēs varam eh, veidot spēcīgāku ziņojumu. Paldies! Un tagad Aldas vārda grupā Natālija. Lielas paldies, Klod! Es eh, gribēju precizēt, ka es aizstāju Luiju, Luiju Mišelu, kurš ir mūsu grupas ēnu referents. Mēģināšu mm, jums eh, labi paust viņa domas. Pirmkārtām viņš vēlētos pateikties Frankam Engelam par ļoti labo um, ziņojuma projektu. Un viņš vēlas arī pasvītrot, ka viņš uh, pilnībā piekrīt uh, Franka izvēlētajai pieejai. Tātad uh, šeit ir runa par ziņojumu, kas uh, nebūs ideoloģisks, bet uh, gan drīzāk politisks kas eh, varētu būt eh, signāls par eh, izvēlētajiem tematiem, proti migrācija un pārvaldība. Un, protams, ka šī izvēle ir atbalstāma. Attiecībās pārvaldību, ņemot vērā pašreizējo situāciju, būtu ļoti labi, ja parlaments veiktu padziļinātu analīzi un nodrošinātu to, ko mūsu Uh, referents sauc par uh, kopējas pieejas loģiku. Tātad mums uh, vajadzētu nodrošināt, uh, lai uh, mēs, uh, darbojoties šajā savienībā, visi ievērotu vienotus noteikumus. Attiecībā uz paustajām bažām Līja Mišels uzskata, ka uh, mums vajadzētu domāt par populisma un ekstrēmisma pieaugšanu. Galu galā šo kustību paustās idejas ir absolūtā pretrunā ar Eiropas vērtībām un grauj Eiropas pamatiesības. Protams, ka to visu, visu vajadzētu saistīt arī ar pārvaldības problēmu, un uh, šajā ziņojumā vajadzētu uz to likt uzsvaru. Līja Mišels arī uzsver, ka viņš vairāk kārt ir bijis iesaistīts eh, šāda īgadējā ziņojuma sagatavošanā. Viņš ir bijis vai nu referents, vai ēnu referents, un eh, tāpēc viņš man lūdza uzsvērt, ka viņš ļoti labi saprot, ka šis uzdevums nav vienkāršs, bet ka viņš pilnībā uzticas referentam, ka viņš atradīs eh, pareizo pieju, un tāpat arī viņš novēl, lai sarunas starp ēnu referentiem būtu konstruktīvas, un uh, lai visi kompromisi būtu labi, un šis ziņojums uh, būtu atbilstošs un pozitīvs. Lielas paldies, Natālija! Tagad uh, Laura Ferrara no FDD grupas. Presidente, Paldies, priekšsēdētāja kungs, arī es gribētu pateikties referentam par eh, sagatavoto projektu, jo tā ir laba, eh, labs pamats mūsu darbam. Es pat arī biju eh, referente 2013. un 2014. gadā par šo te tēmu, un tāpēc arī es zinu, cik sarežģīti ir ietvert tik plašu tēmu un jūtīgu tēmu atspoguļot īsos vārdos jo ir svarīgi um, starpniecības darbs, lai nodrošinātu kompromisus un lai struktūra būtu skaidra un pārskatām. Uh, tāpēc arī es redzu tieši tā, kā jau tika minēts, ka ir svarīgi izfiltrēt visnozīmīgākos argumentus, lai tādā veidā veidotu viegli lasāmu tekstu, kam ir konkrēts skaidrs vēstījums. 2016. gads bija ļoti nozīmīgs gads eh, eh, saistībā ar migrācijas eh, straumēm. Un, protams, ir skaidrs, ka šai tēmai ir rūpīgi jāiz, detalizēti jāizskata ziņojumā. Un ar to saistās arī dzen, grozījumi, kurus mēs iesniedzām. Atsevišķos punktos pat tiešām ir nepieciešams precīzāks formulējums. Mēs būtu gandarīti par to, ka ja Eiropas Savienība būtu gatava ieguldīt vairāk līdzekļus vēršoties pret cilvēktirzniecību un e, palīdzot nodrošināt alternatīvu nelegālajai migrācijai patiesību sakot, ir jārisina īstās problēmas, kas saistās ar migrāciju. Tam ir nepieciešami līdzekļi. Mēs gaidām parlamenta vērtējumu um, par uh, nolīgumiem, kas noslēgti ar uh, diktatūrām vai valstīm, kas neievēro pamatiesības. Tikai tāpēc, uh, lai samazinātu bēgļu traumas, ir svarīgi apkarot korupciju. Pateicos referentam par to, ka projektā ir ietverts šis te punkts Es domāju, ka ir nepieciešams tā, turpināt darbu, jo mēs zinām, ka e, korupcija apdraud e, tiesiskumu, cilvēktiesības, pilsoņtiesības un nostāda mūsu ķilnieku lomā ja budžeta līdzekļi tiek piešķirti šādiem jautājumiem, tad uh, un, e, ja netiek atrisinātas e, korupcijas jautājumi, tas nāk par e, sliktu valsts civildienestam. Jau 13. un 14. gadā par to runāju, un es priecājos, ka arī par 16. gadu mēs to pieminām. Ja komisija īstenotu parlamentai ieteikumus, sadarbojoties ar aģentūrām, kuras iesniedz gada ziņojumus un arī ar dalību valstīm Eh, lai tiktu veikts eh, profilaktiskais darbs arī, dzen, ne tikai pēc tam eh, apkarotas sekas. Es domāju, ka mēs to varam atbalstīt, un es ceru, ka būs atbalsts. Paldies! Un tagad Pēters Nīdermīlers lūdzu. Paldies, pavisam ātri un īsi. Vispirms jau paldies eh, referentam par šo te darbu. Esmu pārliecināts, ka tas ir ļoti labs pamats debatēm. Vispirms eh, es gribētu eh, akcentēt tiesiskuma daļu, jo nepastāv cilvēktiesības un pamatiesības bez tiesiskuma. Tas ir pilnīgi skaidrs saprotams. Uh, Bet man ir jāteic arī dzan tas, ja es e, e, paskatos uz e, iepriekšējo situāciju un pamatiesībām un cilvēktiesībām Eiropas Savienībā, tā ar vien pasliktinās. Pirms divām dienām Varšavā 60 tūkstoši demonstrētāji sapulcējās un viņi runāja par tīrajām asinīm un baltajiem cilvēkiem. Un tas ir vienkārši satriecoši. Tie nebija tikai poļi, tie bija arī Ungāri un tā tālāk. Mēs redzam, ka, tas, ka šī gadījumā galējie labējie tā jau ir e, īsta spēcīga starptautiskā kustība. Mēs jau vairs nerunājam tikai par atsevišķām grupiņām un partijām. Un ja kāds, eh, kas apdrauda pamatiesības un cilvēktiesības, tad tās ir tieši šādas te parādības. Par to mums ir jārunā skaidri un gaiši. Es ceru, ka mums būs iespējams eh, debatēs un grozījumos eh, pēdējām. Uh, Eh, variantā arī dzan akcentēt eh, šos te bīstamos momentus. Es uzskatu, ka galējas labē, galēji labējās kustības tās apdraud arī sap, saprotisko sabiedrību. Paldies, ka priekšsēdētājs vai vēl kāds eh, gribētu izteikties. Frank, vai tu gribi atbildēt kaut kādā veidā? Pavisam īsi. Jo Kā jau es teicu, mēs satiksimies vēl trešdienā ēnu formātā, un tad mēs iziesim cauri visam tekstam. Uh, un es domāju, ka uh, tieši mēs uh, risināsim kompromisu priekšlikumu sēnu formātā. Un visādi citādi es domāju, ka mums galu galā ir pagājis pavisam nedaudz laika tas, ko es gribētu eh, sasniegt, eh, trešdien panākt pēc iespējas vairāk, lai mēs vienotos par pēc iespējas vairākām lietām. Un eh, tas attiecas uz visām jomām, visiem aspektiem, iesaistot, ieskaitot arī šos te migrācijas pieeju. Man patiešām ir jādomā par to, kā vislabāk noformulēt eh, šos te aspektus, un mēs to noteikti darīsim. Es biju arī par Mišela eh, elementiem eh, pateicīgs un priecīgs saistībā ar tiesiskumu. Un tāpat arī esmu gandarīts par Lauras un citu kolēģu priekšlikumiem saistībā ar korupcijas apkarošanu, jo es, es vienkārši nevarēju rakstīt plašāk, jo man bija ierobežots zīmju skaits, kas bija manā rīcībā um, par attiecīgām tēmām. Um, bet, protams, ka ir skaidrs, ka mūsu sabiedrībai tiek nodarīts liels ļaunums un ir jāskatās, kā pret to vērsties. Un, kā jau teicu, tiekamies uh, trešdien un tad atgriezīšos. Paldies! Uh, jā, tas bija patiešām grūts uzdevums un. Um, paldies arī ēnu referentiem par ieguldīto darbu un atbalstu. 11. Uh, decembris tas ir termiņš. Un uh, mēs teicām par balsošanu uh, astoņos, varbūt, ka mēs paņemsim uz priekšu kādu citu no mūsu atlikušajām tēmām, lai būtu precīzi, piemēram, septītais punkts. Vai kāds varbūt kaut ko var par to pateikt? Nu, tad paņemsim ātri septīto punktu e, finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi ieglūkotu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana. Es domāju, ka te par trialoga sarunas pašreizējo stāvokli mēs varētu saņemt informāciju no referentiem. Lūdzu! About... Lielas paldies, priekšādātāji. Jā, man būtu jums kas pastāstams eh, par to, kā norisinās sarunas ar padomu un komisiju par naudas atmaskāšanu. Mums eh, it kā bija paredzēts astotais trialogs, eh, kam vajadzēja sākties rīt pulkstenš četros, taču var jums pavēstīt, ka padomēji nav sarunu mandāta. Uh, Mēs cerējām, ka tas būs pēdējais trialogs, mēs varētu noslēgt vienošanos. Esam veduši sarunas jau veselu gadu. Vispirms sākām darbu Maltas prezidentūrā. Protams, ja runa par caurzmību un uzticēšanos, tad maltieši nav pašlabākie partneri. Tad sekoja Igauni, viņi darīja visu, kas ir viņu spēkos, bet uh, mm, diemžēl viņiem pavēstīja, ka rītdien vienošanos nevarēs panākt, tāpēc, ka nav pie kā pieturēties. Tāpat arī ņemot vērā LuxLeaks, Paradise Papers, Panama Papers, ir redzams, ka dalībvalstis, diemžēl, uh, nevar vienoties un nevar virzīties uz priekšu, lai pieņemtu tādus tiesību aktus, kas ļautu nodrošināt lielāku caurdzamību, ļautu cīnīties pret eh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un pret naudas atmazgāšanu. Patiešām, te ir runa par mm, sabiedrības uzticēšanos, par uh, to, kas. Mm, notiek ar eh, šādām personām Eh, kuras ir labi panam, pamanāmas gan um, iekšēji, gan arī ārvalstīs. Tāpat arī, ja mēs redzām, kas notiek, piemēram, ar Paradise Papers skandālu, tad uzņēmumi un eh, tresti pārveda finanses eh, uz citām valstīm vai arī atkal ieved tās Eiropas Savienībā, un tas visu laiku atkārtojas. Uh, Es jums to visu stāstu, tāpēc, kā mēs mēģinam saprast, kā rīkoties tālāk. Man nav bijusi iespēja apspriesties ar maniem ēnu referentiem, tāpat arī neesmu apspriedusies ar savu līdzreferentu. Rīt, pulkstens 15. ir paredzēta ēnu referentu sanāksme, tad arī pieņemsim lēmumus par tālākajiem soļiem. Taču varu pateikt jau tagad, ka padome ir tāda, kas nav spējīga savākties un noslēgt ar mums vienošanos, ņemot vērā šo politisko situāciju, kas ir izveidojusies pēc Paradise Papers skandāla. Džudita, jūs patiešām ļoti labi pastāstījāt par to, ko jūs domājat par uh, padomi un uh, kas notiek padomē. Jūs teicāt, ka rīt pulkstens trijos būs sanāksme, kur jūs mēģināsiet uh, saprast, kā rīkoties tālāk. Un varbūt kādam ir komentāri par Džuditas teikto, vai varbūt kādam ir kāda informācija par šo tik svarīgo dosieju? Nē. Nu, tad eh, tā tagad ir jau septiņas minūtes pirms astoņiem, tad um, varētu paskatīties, vai nevaram izskatīt kādu citu punktu. Es nedomāju, ka attiecībā uz manu ziņojumu ir ieradušies visu ēnu referenti. Tad vai tas ir sastais punkts? Um, Mrs. That's oh, okay. Nu, nu, I can, I can do mine quickly, if that's okay. Es varētu ātri izskatīt savu punktu. Kolēģi, vai jums ir kādi iebildumi? Varbūt mēs varētu izskatīt vēl vienu darba kārtības punktu. Tas vienkārši atvieglos jums darbu, un darba kārtība vairs nebūs eh, tik pilna. Uh, Šķiet, ka nevienu tas neuztrauc. Tātad tas ir piektais darba kārtības punkts. Vienam nav iebildumu, tad skatīsim tagad piekto punktu, un te ir runa par trešo valstu valsts piedarīgo iebraukšanu un izbraukšanu Eiropas Savienībā, tātad tā ir zilā karte. Pavisam īsi jums varu pavēstīt, ka esmu referents par eh, šo dosjē. 15. jūnijā Eiropas parlaments pieņēma savu pozīciju, padomu savukārt 26. jūlijā sarunas virzās uz priekšu, sadarbība ir ļoti laba, šī gaisotne ir laba gan prezidentūrā, gan arī komisijā. Vēl ir jāatrisina trīs galvenie jautājumi. Es saprotu, ka zilā karte visus neinteresē, bet nu mēģināšu kaut kā tam ātri skriet cauri. Tātad Te ir runa par eh, schēmu harmonizāciju Eiropas Savienībā. Otrs strīdīgais jautājums ir aptvēruma paplašināšana, tātad te ir runa par tiem, kas gūs labumu no starptautiskās aizsardzības. Un tāpat arī ir jāiekļauj papildu prasmes. Mēs sadarbojamies ar Nodarbinātības komiteju pie šī jautājuma. Vēl ir paredzēti divi trialogi līdz gada beigām, un eh, Igaunijas prezidentūra mēģina darīt visu, lai šī vienošanās tiktu panākta. Paldies uh, man referentiem par viņu palīdzību. Engelkungs uh, ir ieradies, es īsti neredzu pārējos ānu referentus. Ja jums būtu kādi jautājumi par zilās kartes uh, trialogu un tā progresu, lūdzu dariet to man zināmu. Ja šādi jautājumi nav, tad šķiet, ka esam izskatījuši šo dosie. Sesīla, vai jums ir jautājums par zilo karti? Jā, lūdzu. Noi abbiamo lavorato per... Pavisam īsi. Mēs eh, ilgi strādājām pie šī dokumenta. Dublinas eh, regula ir svarīgs punkts, un eh, tas, ko es gribētu zināt, vai padome gribētu strādāt pie visas pakotnes, jo visi punkti ir ļoti nozīmīgi. Mums nav svarīgāk un mazāk svarīgu punktu, viss ir vienlīdz svarīgs. Un tāpēc ir svarīgi, lai tiek pie, tiktu pieņemta visa pakotnes. Kāda ir padomas pozīcija par šo jautājumu? Paldies, Sesīla. Tātad, ja runa par zilo kārti, šī pakotnes pieeja attiecas uz legālās migrācijas jautājumiem. Un mēs savukārt uzskatām, ka vajadzētu izturēties saprātīgi, vajadzētu atstāt tiesiskus ceļus migrācijai. Tātad te ir runa par pārskatīšanu, nevis zilās kartes sākotnēju priekšlikumu. Zilā karte dalībvalstīs netiek pārāk plaši izmantota. Tātad te ir runa par legālās migrācijas piedāvājuma paplašināšanu. Kaut arī šeit ir zināmas grūtības. Pie schēmu harmonizācijas ir iekļauts pasākums, tātad te ir runa par uh, Eh, starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Vēl ar vienu šis jautājums nav izskatīts. Mm, varbūt tas varētu jūs interesēt. Es domāju, ka mums ir vajadzīgi šādi legālās migrācijas pasākumi. Mums eh, tādu ir ļoti maz, un tāpēc arī vēlētos pateikties ēnu referentiem par ieguldīto darbu. Mēs strādājam pie tā, lai legālā migrācija kā tāda nepazustu no uh, mūsu likumdošanas darbā. Vikija, vai jums ir jautājums par zilo karti? Birgita, Birgita Sipelis, atvainojos. Nē, nē, nē, es esmu mazliet apmulsusies, biju ārā un tagad ienācu un gribēju runāt par sesto punktu. Šķiet, ka tagad runājam par piekto. Jā, mēs šeit esam izvēlējušies Kafkas pieeju darba kārtībai. Es te lēkāju Uh, pa uh, dažādiem darba kārtības punktiem līdz uh, būs pienākošai astoņu vakarā mēs varētu ķerties klāt balsojumam. Esam izskatījuši piekto punktu, bet vēl neesam tikuši līdz sestajam. Sesto punktu skatīsim pēc balsojuma. Tagad būs balsojums. Šķiet, ka viss ir klāt. Okay, colleagues, if everyone is ready, we can... Kolēģi, ja mēs visi esam gatavi, tad varam turpināt ar balsojumu. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Balsosim elektroniski. Tā, visi ir apsēdušies, tad es turpināšu. Okay, and we begin uh, with... We... Mums šodien ir viens balsojums ziņās par to, kā tiek īstenot Eiropas parlamenta un padomas 2011. gada 13. decembra direktīva 2011 slīpsrīt 93 slīpsrīt ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas, bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Mūsu referenti tā Annas Marijas Korantas Bildes kundze, vai jūs vēlties kaut ko piebilst? Uh, Uh, paldies, vēlos pateikties visiem, visām politiskajām grupām, ēnu referentiem, visiem asistentiem, jo tiešām esam panākuši tādu tekstu, kas ir sniedz skaidru, spēcīgu vēsti dalībvalstīm, ka tām ir jārīkojas vairāk, labāk un ātrāk, lai īstenotu nulles uh, politiku pret bērnu seksuālo izmantošanu un vardarbību. Paldies, un tagad turpināsim ar balsošanu, sāksim ar trešo kompromisu. Balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrais kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 52. grozījums sākam. Beidzam. Noraidīts. 53. grozījums sākam. Beidzam. pieņemts. 54. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 59. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 60. grozījums sākam. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. 61. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 62. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 4. kompromiss sākam. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. 68. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 70, 69. grozījums sākam. Pie, beidzam. Pieņemts. 70. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 71. grozījums sākam. Beidzam. Noraidīts. Piektais kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 73. grozījums sākam. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. 74. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 75. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 77. grozījums sākam. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. Sestais kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 81. grozījums, otrā daļa. Sākam. Beidzam. Pieņemts. 83. grozījums sākam. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. 84. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 85. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 8. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 92. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 94. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 95. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 96. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 97. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 98. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. Devītais kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. Desmitais kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 112. grozījums sākam. Manuprāt, mīnus. Beidzam. Noraidīts. 113. grozījums sākam. Beidzam pieņemts. 114. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 115. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 12. grozījums sākam. Beidzam. pieņemts. 122. grozījums un 48. grozījums abi identiski sākam. 122. un 48. grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam. pieņemts. 123. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 13. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 126. un 128. grozījums identiski. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 133. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 14. kompromiss. 14. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 15. kompromiss sākam. Beidzam. Pieņemts. 144. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 145. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 146. grozījums sākam. Nē, atkrīt. 146. grozījums atkrīt. Atvainojiet, kolēģi. 16. kompromiss tagad. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 155. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 158. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 17. grozījums sākam. Beidzam pieņemts. Mums ir bloka balsojums no pirmā grozījuma līdz astotajam par ievilkumiem. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Tad par apsvērumiem devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. pieņemts. Desmitais grozījums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 12. grozījums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 13. grozījums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 16. grozījums. Sākam balsot. Sešpadsmitais grozījums. ETP viens par daudz ja viens no ETP locekļiem varētu izņemt savu elektronisko balsošanas kartīti. Es nezinu, kādēļ tas tā notiek, ka tagad to tikai konstatējam. Ja viss ir kārtībā, varam beigt balsojumu par 16. grozījumu, tas ir pieņemts. 17. grozījums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 19. Balsu sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 22. grozījums sākam. Beidzam. Noraidīts. 23. grozījums sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 26. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 27. grozījums un 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 29. grozījums sākam. Beidzam. Pieņemts. 30. grozījums sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 32. grozījums sākam. Beidzam. Noraidīts. 34. grozījums sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 35. grozījums sākam. Beidzam. Beidzam. Noraidīts. Galīgais balsojums. Personīgais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 46 par viens atturs, viens pret, apsveicam Korats Bildes kundzi. So thank you, colleagues. That's the end of us. Paldies, kolēģi, ar to esam noslēguši balsošanu un varam turpināt ar pārējo darba kārtību daļu. Un pāriesim uzreiz pie sastā darba kārtības punkta. Kolēģi, kas pamet zāli, lūdzu dariet to klusu. Lūdzu. Pāriem pie sestā darba kārtības kundze. Sipels kundze, vai jūs saistāsiet Fajans kundzi? Okay. Of course, no problem. Birgit, are you ready? Birgit, vai tu esi gatava? Atvainojos, kolēģi, cenšos palīdzēt visiem pabeigt mūsu sēdi pēc iespējas laicīgi. Tad, Birgit, tu izteiksies eh, Taņas Fajons vietā. Nav ieslēgts mikrofons. Um, es atvainojos par Taņas Fajonas kundzes vietā, kur šodien nevar būt pie mums kvalifikācijas direktīvas uh, lietā. Kolēģi balsoja 15. jūnijā par šo direktīvu. Mandāts tika apstiprināts 5. jūnija plenārsēdē. Padomi ir pieņēmus tikai daļēji vispārējo pieeju 19. jūnijā par šo dokumentu. Un šeit ir būtiski uzsvērt to, ka. Uh, padome nebija gatava pieņemt savu mandātu par visu tekstu līdz šim, un padomē ir ierobežots mandāts. Daļa no normām ir palikušas atvērta, īpaši tās, kas atsaus citiem likumdošanas priekšlikumiem no patvērumu meklētāju pakotnes. Par to padomu vēl nav pieņēmusi savu nostāju. Šeit jāpamina Dublinas regula. Vajans kundze vēlas uzsvērt to, ka Tas vēl nav negatīvā veidā ietekmējis sarunu procesu, taču galīgais rezultāts vēl joprojām ir atkarīgs no tā, kas notiks, un no padomas spējas pieņemt pilnu mandātu. Attiecībā uz līdzinājām sarunām ir notikuši divi politiskie trialogi, tika panākts ierobežots uh, progress par kompromisa tekstu, notika vairākas sanāksmes tehniskajā līmenī. Sarunu vešanas komandām bija iespēja diskutēt par pirmajiem diviem pantiem regulā, tostarp par astoto pantu, par iekšējo aizsardzību, kas ir arī pirmais galvenais jautājums. Uh, kur starp abām institūcijām pastāv pretruns un nesprašanās. Par spi... Līdz šī gada beigām paredzēt vēl divi trialogi, un jau tagad ir skaidri redzams, ka darbs būs jāturpina arī nākot šajai Bulgārijas prezidentūrai. Vēlos izmantot šo iespēju un vērsties pie padomis un aicināt to pieņemt pēc iespējas ātrāk mandātu par atlikušajām regulas normām, tāpat kā arī turpināt piemērot atvērtu pieeju, veidot uh, kompromisus. Un priekšstādkungs, ja drīkst, vēlos uh, piebilst tādu īsu personīgas dabas komentāru. Manuprāt, ir nepieņemami, ka dažādie faili par patvērumu meklēšanas pakotni uh, ka to komisija nav sagatavojis uh, saskaņotā veidā. Par spīti tam parlamentam bija iespējams sagatavot savu nostāju pat ļoti smagu sarunu gaitā. Un patiesībā šeit tiek meklēti vainīgie. Padome nav gatava, nevēlas attiecīgi rīkoties un vēl joprojām nevar sagatavot savu nostāju. Un, manuprāt, mūsu parlamentam vajadzētu domāt par attiecīgu reakciju, kā varam uzstāt, lai padome beidzot piedāvā savas idejas. Paldies, paldies, Brigadus! Paldies sākumā par to, ka aizstāja Fajonas kundzi un par to, ka sniedz informāciju par trialogu, tāpat arī par pēdējo komentāru attiecībā uz patvēru meklētāju pakotni. Esmu pārliecināts, ka mūsu kolēģi, kas gaidīja, par to ir priecīgi. Paldies, kolēģi, ka gaidījāt ciepiņā veidā līdz uh, sanāksmes beigām, kur arī esam sasnieguši. Jā, es ļoti gudrā veidā izskatīju pārējos darbkārtības punktus, tagad palikuši citi jautājumi. Un nākamā sanāks notiek 20. novembrī, 21. novembrī, kur mums notiks arī sanāks kopā ar Ekonu. Sanāksme ir uh, noslēgusies, vēlu jums visiem jauku vakaru. Paldies!